par ieteikumiem modernizēt Čīles nolīgumu. Tātad divi nolīgumi, viens par ekoloģiskiem produktiem un otrs par modernizāciju. Šeit ir runa par mūsu tirsniecības attiecībām ar Čīli. Šodien diskusijās piedalās arī Čīles republikas vēstnieks Rauls Fernandes. Sirsnīgi jūs sveicam mūsu vidū. Tātad mums ir paredzēta iespēja apmainīties ar viedokļiem. Rodrīgas Spiņēro kundze nav ieradusies. Vai kāds varētu mums prezentēt viņa sacīnumu? Nē, nav klāt neviena. Nu tad varbūt došu vārdu ēnu referentam, Māto kungam. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Esam jau daudz runājuši par šiem jautājumiem, skatīsim abus jautājumus kopā. Arī sveicu šeit vēstnieka kungu, pilnībā varam piekrist uh, šīs vienošanās, šī nolīguma mērķim. Uh, Tas ir ļoti labi, ka augstā līmenī tiek ievēroti bioloģiskās ražošanas noteikumi, kā arī šie uh, biologotipi apusē tiek atzīti. Un, nu, mums ir dažas šaubas, īpaši, kas attiecas uz kalendāru termiņiem, kas ir saistīti ar šo dosjē, jo, nu, tagad ir divi procesi, kas ir paralēli ir ziņojums par tirzniecības pīlāru, un tad ir arī trialogi par eh, bioloģisko lauksaimniecību. Un tad tiešām ir jāpaturprātā tas, ka atkarībā no tā, ko mēs darām šajā brīdī, ka tam var būt arī pēc tam ietekme uz vispārīgo nolīgumu, varbūt arī tas ir viss jāskata paralēli, un tad, kad skaidri zināsim, kas notiek ar šo vispārīgo dusjē, tad arī. Jo, uh, runājām par uh, visiem šiem jautājumiem, jo ir jābūt saskanībai arī ar gala tekstu, kas būs regulā pār bioloģisko lauksaimniecību. Nu, tā būtu bijis labāk vismaz, lai nu kā mēs uh, seko notikuma attīstībai, un tad arī saistībā ar šo jautājumu ir arī zināms bailes no Eiropas lauksaimniekiem. Te mēs runājam par ekvivalences jautājumiem, un tad būtu, nu, pretrunīgi, ka dažās valstīs vai dažās vietās var izmantot dažādas aktīvos uh, vielas, uh, ražojot bioproduktus, bet atkal Eiropas Savienībā, piemēram, šo vielu izmantošana ir aizliegta, un tas radītu diskriminējošu attieksmi. Un no tā vajadzētu izvairīties. Un tad, protams, jātur, jāpatur arī tas prātā, un komisijai tā arī jārīkojas. Jāņem vērā eh, ziņojums, eh, pie kā strādā arī veterināri un pārtiks dienesti. Uh, Un tur arī ir dažādas bažas, kas ir saistītas tieši ar certificējošām iestādēm un arī par um, certifikācijas izsekojumību produktiem, kas ir paredzēti eksportam. Mēs varam, protams, tikai apsveikt un atbalstīt šo nolīgumu, par to nekāda problēma nav. Čīlē ir jābūt lielam Eiropas Savienības sabiedrotajam, tāpat laikā mums ir arī jāmodernizē šis nolīgums. Uh, Un mēs noteikti nāksim klajā ar grozījumiem par jautājumiem, kas mums ir aktuāli. Nu, tie nav jautājumi pēc būtības, bet, nu, tie ir jā, daži jautājumi, piemēram, par sankciju sistēmu. Nedomājam, ka vajadzētu tādu piemērot, kā to piedāvā, uh, jē, apsvērums nedomājam, ka uzreiz vajadzētu runāt par sankcijām. Tad mums ir arī ASV piemērs un uh, tas ir parādījis, ka sankcijas nav efektīvas. Nu, ir jautājumi, kas ir svarīgāki - sadarbība un dialogs, un nevis sankcijas. Un vēl viens punkts, kas mūs satrauc. L punkts arī par uh, nosūtītajiem darbiniekiem. un domājam, ka šeit ir jānošķir uh, tas, kādiem strādājošiem šie noteikumi tiek piemēroti. Un iespējams, varbūt arī ir nedaudz pārspīlēti pieprasīt uh, šo noteikumu piemērošanu tā, kā tas tiek piedāvāts tagad tekstā. Piekrītam uh, B grozījumu mērķim, gribam iekļaut arī pienākumus par ziņojumu par katru valsti un par to, ka ir automātiski jāapmainās ar informāciju, jo, nu, protams, ka pašlaik notiek sarunas par šo jautājumu loku, un tad, nu, nebūtu saprātīgi uzspiest tagad Čīlai šādu pienākumu, pat ja mēs paši to neīstenojam šeit Eiropā. Un tad ir vēl viens jautājums arī augstu novērtēt šī ilgs darīt to dzimumu līdztiesības jomā, ir noteikti jāizceļ tas, bet īsti nav skaidrs vai nepieciešams atsevišķs. Atsevišķa daļa, atsevišķa nodaļa tieši par dzīmumu līdztiesību par to jārunā, bet es nezinu, vai ir nepieciešams tagad izstrādāt atsevišķu nodaļu noligumā, kur būtu runāts par šo jautājumu. Nu, ir vēl daži citi mazāk svarīgi jautājumi, bet nu sniegsim tur savu devumu. Kopumā, protams, mēs varam tikai vienīgi atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Un ir, protams, jāatbalsta. Uh, Arī šī tirsniecības sadarbība ar uh, Eiropas svarīgu partneru valstu un Spānijai, protams, tā ir vēl svarīgāka partneru valsts. Uh, atbalstam šo priekšlikumu. Gracias. And then I will go. Paldies. Tad došu vārdu Čīles vēstniekam Fernandes kungam lūdzu. Eh, muchas gracias, señor presidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit jūsu uh, vidū un ar lielu prieku uzklausīju arī Mato kungu sacīto. Šis ir uh, ļoti svarīgs jautājums, jo īpaši, kas attiec uz bioloģiskiem lauksainiecības produktiem, Čīla dara ļoti daudz, lai ievērotu standārtus un normas, kas ļautu nodrošināt apusējību ar Eiropas Savienību un Čīli. Tās nozīmē to, ka Šī apusējība, savstarpējība ir ļoti būtiska. Tas nozīmē arī ilgspējīgu attīstību, un tiešām tas mums ir svarīgi, un uh, ļoti svarīgi, ka tas ir nolīgumā par harmonizāciju. Protams, ka ir pagājis zināms laiks kopš 2012. gada, kur parakstījām pirmo šo ES čīles nolīgumu, un tagad vēlamies aktualizēt atsevišķas sadaļas un jomas, iekļaut varbūt arī tādas jomas, kuras toreiz 12. gadā nebija uz sarunu galda, piemēram, aprits ekonomika. Šodien runājam arī par svarīgu jautājumu ilgspējīga attīstība, proti dažādus jautājumus un jomas, kas būtu svarīgas un iekļaujamas, un ir ļoti liels prieks, ka varam uzsākt šīs sarunas. Liels paldies! Thanks a lot, ambasador. Lielas paldies vēstniekam. Un eh, tagad, nekavējoties, dosim vārdu mūsu referentē Imrē. Lūdzu. Paldies, priekšsētē tiešām atvainojiet, jo man likās, ka debats būs 4.30, līdz ar to nebiju laicīgi ieradusies. Uh, Vispirms vēlos, protams, sirsnīgi sveikt uh, Čīles vēstnieku un uh, arī komisijas pārstāvis Mēs turpinām arī cieši sadarboties ar labām tirsniecībām attiecībām Čīli. Atvainojos arī lauksainiecības komitejas atzinuma autors vārdā. Pateicos viņas vārdā jums par darbu. Paldies arī komisijai, jo, nu, liels vairākums atbalstīs šo uh, ziņojumu par bioproduktiem. Uh, Te vēlos minēt, ka ir pirmā reize, kad mēs uh, runājam par šiem produktiem, un arī jau no paša sākuma mēs te runājam par augstas kvalitātes produktiem, lai šī kvalitāte tiktu aizstāva, aizstāvēta arī certifikācija. Tiek sastapē atzīt, un Čīla tad no atzīst visus certificētos Eiropas Savienības produktus. Eiropas Savienība gan izslēdz Čīles dzīvnieku izcelsmes produktus. Uh, un dažādus arī akvaproduktus. Taču svarīgi arī, ka nevienu Čīles produktu nevarēs uh, importēt kā bioproduktu, ja tur būs kādas trešas val, trešās valsts uh, sastāvdaļa, kas netiek ēst atzīt par bio izcēlesmes. Uh, Un tad darības komiteja, kas kopā arī izskatīs šo nolīgumu īstenošanu, varētu piedāvāt arī laika gaitā šo preču sārakstu, kas ir uh, nolīgumā. Nu, tad ņemot vērā to visu, arī agri komitejas atzinumu, tad es piedāvāju atbalstīt šo nolīgumu. Tajā pat laikā gribu norādīt, ka Eh, sarunu laikā eh, trūka arī informācijas. Lūdzu komisijai, lai eh, parlaments, visi interesētās puses tiktu informētas par šīs kopīgās vai jauktās komitejas darbu kā arī ietekmes novērtējums ir jāīsteno pirms nolīguma uh, izbeigšanās, un pirms tas tiek atjaunots ik pēc trim gadiem. Es ceru, ka mēs sadarbosimies ar visiem inte kolēģiem un rēķinos ar viņiem, lai varētu ratificēt šo nolīgumu. Un tagad priekšētāji gribu arī prezentēt savu ziņojumu par Ēsniņķils um, um, tirsniecības pīlāru modernizēšanu. Kalendārs tiešām ir ļoti aktuāls Tikai dažas dienas atpakaļ arī saņēmām informāciju, un tad arī mums ir jāatbalsta arī savu nostāju pirms padome pieņem direktīvas, jo Čīle ir mūsu uh, svarīgs partneris, mums ir kopīgas saistības, vērtība, lai veicinātu cilvēku tiesības, multilaterālismu un taisnīgo globalizāciju. Uh, 2012. gada asociācijas nolīgums ir ļoti labi strādājis, ir palielinājusies tirzniecība, investīcijas un Eiropas Savienībā ir ļoti pozitīvs saldo. Taču ir ļoti svarīgi modernizēt šo nolīgumu, <coughs> asociācijas nolīgumu, padziļināt to Abas puses ir no tagad parakstījušas ambiciozākus sadarbības nolīgumus un arī ir atbild, svarīgi atbildēt uz protekcionismu un ir jāveicina iekļaujoša attīstība. Man ir arī izstrādāts rekomendācijas attiecībā uz piekļuvī tirgumu, valsts iepirkumiem, kā arī cīņu pret korupciju un uh, lai atbalstītu, veicinātu uzņēmumu uh, sociālo atbildību. Man ir sekojuši rekomendācijas, proti ir uh, jākonsultējas ar parlamentu, pilsonsko sabiedrību un ir jākonsultējas šai kopīgajā jauktajā komitejā. Tad arī nolīgumā ir jābūt jaunai nodaļai par investīcijām, kas aizstāja esošo 17 eh, nolīgumus, iekļaujot skaidru apņemšanos eh, izveidot investīciju um, tribunālu. Treš, Pirmkārt, arī tad ir jārunā par uh, e-tirzniecību. Ļoti skaidri ir jāpasaka, ka tiek izslēgti visi valsts pakalpojumi. Tad arī ļoti ambiciozam ir jābūt šim nolīgumam intelektuālai pašam jomā, jāveicina ģeogrāfiskās izcēlesmes norādes. Ceturkārt, tad arī ir uh, valsts pakalpojumi jāapsaimnieko pēc iespējas adekvātāk un ar mērķi renacionalizēt privatizētos pakalpojumus. Piektais jāgarantē caurskatāmība arī regulatīvā sadarbības jomā, tā arī jābūt brīvprātīgai, nesaistošai, kas balstās uz informācijas apmaiņu. Uh, garantējot augstākos aizsardzības standartus un pareizo arī veselības un fitosanitāro noteikumu piemērošanas sastais. Jāiekļauj arī tirzniecības un spēcīgas ilgspējīgās attīstības uh, aspekts, tam ir jābūt arī saistošam. Um, Tāpat jāparedz arī strīdus izšķiršanas eh, mehānismu un sankciju um, piemērošanas iespēju. Jāratificē arī uh, darba organizācijas konvencijas, konvencijas un jāpiemēro arī augstie vidas standarti. Un tad ir jābūt arī nodeļai, kur būs runa pāri maziem vidējiem uzņēmumiem lai varētu atvieglot arī tirzniecību un jābūt arī aktīviem pasākumiem, piemēram, par vienotā spieturas vai um, logi izveidi. Un tad ir jābūt nodaļai arī par dzīmumu. Čīle tagad ir atsauces valsts reference pirmo reizi ar Urugvai un Kanādu. Čīle noslēgus arī nolīgumu, kur ir dzimlīdztiesības nodokļi. Un tur ir uh, gan labēji, gan liberāli, liberāls valdības, un tas norāda, ka dzimuma līdztiesības jautājums nav ideoloģisks jautājums, bet uh, taisnīguma ielīdzības jautājums. Un šorīt arī uh, svinējām arī dzimumu līdztiesības fórumu tirzniecībā. Malstrēms kundze uh, paziņoja, ka arī Čīles tirzniecības nolīgumā būs sādaļa par dzimumu līdztiesību, un tas būs vēsturisks solis uz priekšu, lai tirzniecību padarītu iekļaujošāku, jo nekādā gadījumā šeit Eiropas Savienība nevar uh, palikt nomaļā. Un tad vēl Eh, visiem arī ir jāņem vērā šī parlamenta rekomendācijas. Nevajag aizmirst, ka sarunu beigās būsim mēs, uh, Eiropas pilsoņu pārstāvi tie, kas uh, apstiprinās vai noraidīs šo nolīgumu. Esmu pārliecināta, ka lieliski sadarbosimies ar kolēģiem no vēstniecības un komisijas un arī visiem citiem kolēģiem. Esmu jūsu rīcībā. Thanks a lot. Um... Es paldies. Tagad došu vārdu Emā Maklārkliņai. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentes kundzei. Mēs uh, esam vienisprātis. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu mēģināt uh, modernizēt šo jaunu asociācijas nolīgumu ar Čīli, un jo īpaši vajadzētu uzsvērt tirzniecības komponentu. Mums bija ārkārtīgi noderīgi uh, gūt labumu no šī nolīguma vairākus gadus ilgi. Uh, Čīle ir viena no ātrāk augošajām ekonomikām Latīņamerikā, un e, šis asociācijas nolīgums ir ļāvis palielināt ekonomisko aktivitāti starp abām pusēm. Eiropas Savienība ir Čīles lielākā tirdzniecības partnere. Uzskatu, ka pašlaik e, ir ļoti labvēlīgs e, ģeopolitiskais konteksts, jo īpaši pēc ASV atkāpšanās un arī pēc tā, ka notiek Merkusūra sarunas ar ļoti ambiciozu laika grafiku. Mēs eh, apsveicām šo orientāciju un arī galvenos politikas principus, kas ir iekļauti ziņojumā. Mums ir mm, vairāki punkti, par kuriem mēs vēlētos parunāt detalizētāk, jo īpaši komentāri sadaļā 1D, kur ir paredzēts, ka ir jā, jānodrošina iekļaujošāka tirzniecības un globalizācijas mm, principu iekļaušana. Bet es gribētu zināt, kādus tieši pasākumus jūs uh, bijāt domājusi, referentes kundze, un kādā līmenī tie tiks veikti. Tāpat arī mēs šeit atrodam aicinājumu iekļaut horizontālu cilvēktiesību klauzulu, kas ir attiecināma uz visu asociācijas nolīgumu. Nu, protams, Mēs eh, tirsniecības partneriem vienmēr aicinām, lai tiktu ievērotas sociālās, ekonomiskās un politiskās tiesības, bet kā tieši šāda cilvēktiesība klausula varētu darboties? Lūk, divas daļas, par ko mēs vēlējāmies šodien runāt. Tāpat arī mūs mazliet nomāca bāžas par ilgspējīguma un vides uh, nodaļu, jo īpaši ir runa par strīda mehānismu un sankciju uzlikšanu. Šeit mēs varētu saskarties ar problēmām. Kā jūs zināt, eh, horizontāli mēs vedam mm, dažādas tirsniecības sarunas, un mūsu grupā tas dažkārt var radīt problēmas. Jebkurā gadījumā mēs priecājamies, ka darbs turpinās, un sadarbība ar referenti un ānu referentiem ir ļoti laba. Gribētu zināt, vai pašlaik Uh, komisija nevēlētos komentēt Eiropas tiesas spriedumu par Singapūru, par to, ka ir jāpieņem mandāts šī tirdzniecības nolīguma modernizācijai. Mēs gribētu zināt, vai šis jaunais spriedums mūs kaut kādā veidā ietekmēs un vai tas ietekmēs laika grafiku. Paldies, tagad Alde grupas pārstāvē Zita. Paldies, priekšādātāji. Mēs arī apsveicam šo visaptarošo ziņojumu par Čīles nolīgumu modernizēšanu. Kā jau tika minēts, Čīle ir ļoti nozīmīga tirzniecības partnere Eiropas Savienībai. Tāpat tā ir valsts, ar kuru mums ir daudz kopīgu vērtību. Mēs ceram, ka mēs varēsim patiešām aktualizēt mūsu attiecības un nodrošināt, lai tās atbilst pašreizējai realitātei. Piekrītu daudziem punktiem, uz kuriem jau norādīja referente. Mēs patiešām vēlamies uzlabot eh, tādas jomas kā pakalpojumi MVU, eh, protams, arī publiskais iepirkums, bet es ietu vēl tālāk. Es uzskatu, ka arī enerģētikas nodaļa ir ļoti svarīga, tieši tāpat kā intelektuālā īpašumā tiesību sādāļā. Uh, Domājot par investīcijām, es uzskatu, ka mums arī šajā jomā vajadzētu būt ambicioziem. Manai valstī bija investīcija nolīgums ar Čīli, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Cerams, ka mēs varēsim paredzēt arī savstarpēji izdevīgu investīciju sadaļu šajā jaunajā nolīgumā. Mēs esam nolēmuši iesniegt dažus grozījumus, mums ir arī pāris komentāru. Uh, Vienīgais jautājums, kas man pašlaik uztrauc, ir sistēma, kas balstās uz sankcijām un dažādu sankciju un apturēšanu iekļaušana šajā projektā. Bet jebkurā gadījumā mēs iesniegsim komentārus arī rakstveidā. Paldies! Tie bija ēnu referenti. Tagad došu vārdu Čīles delegācijas vadītāja Konstancei Krēlai. Lielas paldies priekšādātāji! Ja šī komiteja mm, darbojas pārāk ātri, es eh, tikko biju ITRE komitejā, kur bija uzklausīšana, kur piedalījās Gabriels kundze, un man šie jautājumi šķita ļoti interesanti. Tieši tāpēc ierados pāris minūtes par vēlu. Ceru, ka nāsmu nokavējis pārāk daudz. Esmu iepazinusies ar abiem ziņojumiem, kurus sagatavojusi Rodrīgisas kundze, un tāpēc uzskatu, ka varu arī izteikt pāris komentāru. Uh, Sadarbība ar Rodrīgesas kundzi Čīles delegācijā norit ļoti labi. Čīle ir valsts Latīņa Amerikā, kas pašreizējā brīdī ir uh, vienlīdzīguma, ekonomiskas attīstības un uh, kopīgu mm, vērtību paraugs. Cik, ja es nemaldos, tad tas mums ir arī vissanākais asociācijas nolīgums ar Čīli, ja mēs domājam par Latīņamerikas valstīm. Mm, paveikts ir ļoti daudz, un tieši tāpēc mums vajadzētu modernizēt šo nolīgumu. Tas ir tāds eh, pavisam loģisks solis. Mani jau īpaši iespaido tas, un to arī pieminēja Rodrīgesas kundze, ka patiešām otra puse ir ļoti aktīva mēģinājumos modernizēt šo nolīgumu. Es ceru, ka komiteja man ir atbalstījis. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt, lai šis nolīgums tiktu pieņemts tā jaunajā versijā. Laika grafiks, protams, ir ļoti sarežģīts, bet sagatavošanās darbi noritēja glūdi. Mani jo īpaši priecē tas, ka ir izveidojusies cieša sadarbība starp šo komiteju manu delegāciju. Delegācija veido apvienoto komiteju, kas īstenībā ir asociācijas nolīguma rezultāts, un šī komiteja jau gadiem ilgi ļoti aktīvi sadarbojas ar Čīles un Eiropas Savienības pusi. Domāju, ka mēs varam ļoti labi piedalīties šajās debatēs. Uzskatu, ka pēc šīm pēdējo gadu diskusijām šeit Eiropas Savienībā uh, mums ir visas iespējas sagatavot eh, modernu tirzniecības nolīgumu. Šādā veidā mēs varēsim eh, atrisināt 17 eh, dažādos divpusējos nolīgumus, kas pastāv starp dalībvalstīm un Čīli. Uzskatu, ka tas būtu ļoti ievērojams ieguldījums visas tirzniecības politikas modernizēšanā. Mani jo īpaši iepriecināja tas, ka uh, Debatēs šie lūgumi par caurdzmību no Eiropas Savienības puses uh, tiek atbildēti. Šī situācija uzlabojas. Taču um, no Čīles puses savukārt eh, caurdzmība ir ievērojami uzlabojusies. Mums ir bijušas vairākas sarunu kārtas ar um, pilsonisko sabiedrību, no Čīles puses tas ir kaut kas pavisam jauns. Uh, Es pati esmu tikusies ar sabiedrības pārstāvjiem Čīlē un redzu, ka viņi visi ir atvērti, viņi vēlas jaunu tirzniecības politiku, bet, protams, ka viņi pārstāv arī savas intereses, un par to es ļoti priecājos, jo beidzot viņi ir iegūši balsi, ko agrāk šādās sarunās mēs eh, nepārāk bieži dzirdējām. Gribētu vēl pateikt vienu teikumu par eh, nolīgumu ar, eh, par tirdzniecību ar ekoloģiskiem produktiem. Es uzskatu, ka tas parāda, ka pēdējā laikā patiešām ļoti daudz kas ir attīstījies. Pēdējos gados ir panākts, ka ekoloģiskie produkti tiek atzīti, tātad Čīles produkti tiek atzīti Eiropā, un Eiropā savukārt tiek atzīti uh, Čīles produkti un, un otrādi. Uzskatu, ka tas ļaus attīstīt lauksaimniecību Latīņa Amerikā, un uh, Domāju, ka tas ir svarīgi ne tikai patērētājiem Eiropā, bet uh, arī ražotājiem Čīlē un noteikti arī patērētājiem šajā valstī. Tieši tāpēc es priecājos, ka Rodrīgesas kundze ir sagatavojusi tik labu ziņojumu, ka tas drīz nokļūs plenārs sēdē. Ceru, ka uh, par to arī tiks uh, nobalsots un tas ļaus mums uh, Eh, realizēt eh, visu šo asociācijas nolīkumu. Liels paldies! Tagad atgriezīšos pie jūsu sākotnējām piezīmēm. Jā, mūsu komiteja patiešām darbojas ātri un efektīvi. Strādājam precīzi un orientējamies uz risinājumiem, nevis uz problēmām. Nē, nē, man par to nekādu šaubu nebija. Sala Frankas kungs tagad. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau iepriekšējie runātāji eh, sacīja, Čīla tiešām ir lielisks sadarbības paraugs. Eh, sadarbības starp Eiropas Savienību un Trešo eh, valstī. Čīla ir viena no pirmajām valstīm, kur noslēdzām nolīgumu ar trešās paudzes demokrātijas klauzulu un ir arī ceturtā paudze ar tīrzniecības komponentu, un kā to norādīja arī delegācijas vadītāja, tad arī uh, šīs nolīgums sniedzis izcils rezultātus. Uzskatu, ka šajā brīdī nolīguma atjaunināšana ir svarīga, jo Eh, konteksts eh, ir eh, citādāk šodien nekā, kad noslēdzām iepriekšējo nolīgumu. Man bija tā privilēģija arī būt parlamenta referentam, noslēdzot asociācijas nolīgumu. Protams, ka šim ir jābūt modernākam, ambiciozākam nolīgumam. Un varu piekrist jā, tam, ko teica Mato kungs mm, par to, ko viņš teica par šo tekstu. Un te priekšsēdētāji, manuprāt, vajadzētu. Uh, arī runāt par trim lietām, ko minēja referente, tātad vienkāršojot izcelsmes noteikumus, mudinājumus apmainīties ar investīcijām un, protams, arī priekšsēdētāju uzskaitu, ka pakalpojuma sektors nav pietiekami e, vēl izsmelts un atspoguļot šai nolīgumā. Un pēdējā lieta. E, Bet, nu jā, esmu varbūt nedaudz šeit eh, vientuļ šajā idejā, bet tomēr rēķinos ar jūsu atbalstu proti. Tātad eh, jautājums eh, par struktūrālo dialogu, par ko runāja arī komisāra Malstrēma Čīlē, notiks pavisam drīz prezidenta vēlēšanas šeit Eiropas Savienībā arī tuvojas um, parlamenta vēlēšanas. Sasaukuma otrā daļa ir svarīgi paturēt prātā termin, termiņus, un te trīs lietas jāpatur prātā. Tas ir arī ziņojumā, proti nevajadzētu uh, būt uh, ļoti tādiem moralizētājiem, tā ir um, šī maza valsts, bet ar lieliem principiem, un šī asociācija labi darbojas. Uh, Un tad arī visiem nolīgumiem ir jāvalstās uz savstarpējību. Vienlīdzību lūk, priekšsēdētāji, es aicinu tādējādi arī ievērot komisārs norādītos termiņus, ir uh, jāapstiprina nepieciešamās direktīvas, ir jāstrādā uz priekšu ātri un cerams, ka priekšētāji mēs varēsim noslēgt šīs sarunas, kas man neliekas ļoti sarežģītas, ja tas tā ir, lai referenti man labo, bet es domāju, ka parlaments vārēs ratificēt šo nolīgumu līdz gada beigām. Paldies! Yes, yeah. And, and uh, now... Lās paldies, tagad došu vārdu komisijai. Komisijas pārstāvji ir klāt, Maties Virhens un no DJ Trade arī pārstāvis. Uh, Un arī DJ Agri pārstāvis Martins Plasa zinām šos cilvēkus. Kurš vēlas izteikties pirmais? Y buenas tardes. Paldies, labvakar. Esmu no Agri ģenerāla direktorāta. Atvainojiet, eh, bet mans priekšnieks nevarēja ierasties. Bet es domāju, ka varēšu varbūt reaģēt arī uz bažām, ko minēja Mato kungs par eh, bio lauksaimniecības produktiem. Nu, kopumā es negribēju teikt neko vairāk par to, kas jau ir sacīts ziņojumā. Tur viss ir ļoti labi, tur viss labi paskaidrots. Uh, par to, cik daudz priekšrocību ir šim nolīgumam. Es gribētu tikai ko minēt par caurskatāmību. Komisija arī jau ir pirms sarunu uzsākšanas 2015. gada novembrī, tātad eh, pirms sarunas eh, tika uzsākt 16. gada martā. Komisija jau padomē un parlamentam toreiz nosūtīja informāciju par uh, to, kāda ir situācija, cik tālu esam tikuši. Par bažām, ko minēja Mato kungs par ekvivalenci, par uh, šiem ziņojumiem, nu vēlos arī nomierināt jūs un lauksaimniekus, ka šīs aktīvās vielas, ko izmanto trešās valstis, ražojo, eh, ražojot šos preces un kas tiek izmantots ekvivalents nolīgumā, tad agrī ģenerāla direktorāts to visu kontrolē. Un arī mēs esam izvērtējuši un atzinuši par ekvivalentiem čīles izmantotās vielas. Un tad šīs vielas ir arī atļautas Eiropas Savienībā. Čīla tiešām ir daudz darījusi, lai piemērotos sarunu gaitā tiešām viņi ir arī atteikušies no vielām, kas nav atļautas Eiropas Savienībā. Un tad uzskatām, ka ekvivalents šeit ir nodrošināta. Tālāk par FAO ziņojumiem, par inspektoriem, kas pārbauda trešās valstis. Šis ziņojums īpaši neatšķirs no tiem ziņojumiem, ko veic FBO proti Eiropas Savienības veterinārā un pārtiks aģentūra. Tātad šie ziņojumi īpaši neatšķiras no tiem ziņojumiem par citiem kontrola organismiem, kas notiek arī, eh, kas tiek pārbaudīti arī šeit Eiropā. Ja ir kāds pārkāpums, neatbilstība, tad tas tiek ziņots un tad tiek prasīts, lai tik pieņemt attiecīgi pasākumi, no nu, notiek šī reakcija. Trešā valsts nereaģē, tad arī mēs pieņemam pasākumus piemērs tiem ar Indiju. Mums tā šādi bija jārīkojas. Piemēram, nav šī ekvivalence ar Indiju, eh, kas attiec uz pārstrādāto pārtiku. Tad nu šīs problēmas arī tika atrisinātas no saraksta izņemot pārstrādātos pārtiks produktus. Nu, lūk, tas šķiet arī viss. Paldies visiem jauku vakaru. Matijas. Matijas vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai īsi komentāri no mūsu puses. Mums ir lieliskas attiecības ar Čīli, kā jūs to zinat. Mums ir labs līgums noslēgts, bet nu laiks, laiks jau iet uz priekšu un tas ir jāmodernizē. Tāpēc mēs vēlamies virzīties uz priekšu ar ambiciozu eh, tirzniecības pīlāra modernizāciju nolīgumam. Un, nu, pilnībā pārstrādāt eh, šo attiecību daļu. Ko tas eh, nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs vēlamies iet eh, tālāk tirgus pieejamības ziņā, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, arī publiskajā iepirkumā, mēs vēlamies, lai būtu labāks regulējums intelektuālā īpašuma tiesību no mm, tiesību ziņā un tādu modernāku pieeju attiecībā uz investīcijām, investīciju aizsargāšanu. Uh, Mēs vēlamies arī pārdomāt to, ko daudzi no jums uzsvēra, ka mēs vēlamies balstīties uz vērtībām savās attiecībās ar Čīli, un mēs domājam, ka mums ir iespējas iegūt labus rezultātus, kad vēlamies nonākt pie augsta līmeņa ambīcijām, gan ilgspējīgas attīstības jomā, gan arī tirzniecības eh, projektos, ko uzsvēra pati komisija. Uh, Uh, divu dienu konferencē. Tad runājot par uh, ilgspējīgu attīstību tir, un šādu veidu tirzniecību. Uh, šis risinājums piedāvā ļoti augstu ambīciju līmeni un uzsver arī īstenošanas daļu. Mm, kad runājam tieši par to, tad mēs saprotam, cik svarīga ir šī tēma, un mēs noteikti vēlamies atspoguļot uh, komisijas pārdomu rezultātus gan attiecībā uz eh, piemērošanu, gan īstenošanu, un eh, kas drīz parādīsies un mm, iesaistīs Eiropas parlamentu un citus spēlētājus. Un tad runājot par e, ilgspējīgu attīstību tirzniecībā, es vēlētos teikt to, ka mm, šis e, Priekšlikuma projekts aicina ratificēt un efektīvi īstenot dažas konvencijas, mm, kuras e, visas dalībvalstis nav ratificējušas, un vēršu jūsu uzmanību uz to, jo tur ir nosacījumi arī par efektīvu šādu konvenciju īstenošanu FTA, un tur varētu būt pienākums šīm valstīm, kas nav to ratificējušas, tomēr to darīt. Bet kopumā Mēs e, atzinīgi raugāmies uz šo rezolūcijas projektu. Tas e, atspoguļo augstu ambīciju līmeni. Mēs domājam, ka tas būs ļoti derīgi, derīga norāde par e, pieju un arī ir šis spēcīgais atbalsts no parlamenta puses, kāds mums ir pārunās ar Čīli. Paldies, runājot par Eh, nodaļu piemērošanu. Es eh, citēšu vicepriekšstādātāju Timermanu teikto 10. maijā. Viņš teica, mēs panāksim to, ka visi ES tirdzniecības nolīguma ie, iekļauj sevi um, arī saistošus eh, vides nosacījumu klauzulas un uh, tirzniecības sankcijas gadījumā, ja sociālās un vides normas tiek pārkāptas. Es domāju, ka norādes ir visai precīzas par to, kāda ir komisijas pozīcija. Un to es arī dzirdēju referentes teiktajā, un viņai arī dodu vārdu. Tās gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vispirms pateicības vārdi visiem ēnu referentiem, pateicos par parlamentārās delegācijas vadītājiem, paldies par sadarbību, atbalstu, ko vienmēr esam baudījuši šajā procesā, izstrādāt ziņojumu. Gribu tikai norādīt, ka, jā, vēlamies, protams, ambiciozu nolīgumu un ir nepieciešami labākie priekšnoteikumi, lai tas tā notiktu. Visas puses esam iesaistītas šajā mērķī. Un, kā jau arī viss teicām, Čīle um, piekrītu mūsu analogiem principiem, un Čīla ir arī uzticības valsts, rais uzticību, jo kā Čīla uh, rīkojas, uh, tas ir arī tā, kā viņi domā, un tiešām arī ļoti svarīgi, ka ir tāda valdība, mēs varam iet kopā. Uh, Un tad ņemot vērā arī starptautiskos scenārijus, dažādi draudi, kas izskan, ir tomēr arī cilvēkiem jāsniedz optimisma vēstījums. Uh, Un tad arī tas ir šis darbs, ļoti ambicios nolīgums, kur ir nodaļa par ilgspējīgu attīstību, kā to ļoti labi arī atgādināja mūsu komitejas priekšsēdis, atsaucoties uz pirmā vicepriekšsēža Timermeņa sacīto. Nu, mums te ir jāspēr svarīgs solis uz priekšu, lai būtu saistoši nosacījumi cilvēktiesību un vīdes aizsardzības jomām Nu, lūk, un to visu varam izdarīt ar šo nolīgumu. Un es pilnībā uzticos, ka tas, ko zem kā pārakstās Čīlu un es, to arī mēs īstenosim. Mums nevajag baidīties no ambicijām, ambīcijām, vajag baidīties no tā, ja nav šo ambīciju. Un daudzi gaida arī šo dzimumu līdztiesību nodaļu, lai mēs ņemtu vērā viņu specifisko situāciju Čīlē, lai uh, viņas tiktu iesaistītas tirzniecības politikā, tas ļoti svarīgi. Lielas paldies, uh, visi sadarbosimies. Thanks a lot. So deadline for amendment. Lielas paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijas pulksten 18. Un 11. jūlijā tiks pieņems lēmums par ziņojumu un septembrī plenāra sesijā balsojums. Tātad, kā ierasts, eh, darbojamies ātri. Un eh, tāpēc varu atbildēt savā Frankas kungām, ka mēs virzāmies pretī ātram ratifikācijas procesam. Lielas paldies! Eh, tagad pievērsīšos īsajai uzklausīšanai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas ir 26. darba kārtības punkts. So, um, our short... Mūsu īsā uzklausīšana par intelektuālā īpašuma tiesībām sāksies un um, mums ir divi izcili viesi. Antonio Campinos, Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma bīrojā izpild direktors, sveicam jūs, un Karlos Korejā. Viņš ir uh, profesors starpdisciplināro pētījumu par intelektuālo īpašumu un ekonomiku uh, centrā, un ar viņu sazināsimies uh, Uh, ar audio konferences palīdzību. Vai kāds varētu man uh, dot ziņu, vai būs iespējams nodrošināt sakarus ar audio konferences palīdzību? Jā, labi, tad varam uh, ķerties klāt pie programmas. Intelektuālā īpašuma tiesības ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu inovācijas Eiropas Savienībām. Uh, un arī, protams, eksportam, kas savukārt nozīmē darba vietu nodrošināšanu mūsu industrijām. Galvenais IPO mm, satvars ir mm, nolīgums, kas paredz noteikumus, un otrkārt mums ir arī divpusējos nolīgumos paredzētas IPO prasības, piemēram, cita, kur ir uh, autortiesību, tiesības patenti un tam līdzīgi jautājums, vai ar to pietiek un vai ar to pietiek globālā perspektīvā raugoties. Mēs vēlamies redzēt plašāku redzējumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši par digitālās ekonomikas ietekmi starptautiskajā tirzniecībā. Un uzklausīsim pirmā paneļa dalībniekus vārds Antonio Campinos. Inte komitejas uh, locekļi, parlamenta locekļi, dāmas un kungi. Uh, Paldies, ka ļāvāt man uzstāties uzklausīšanā par intelektuālā īpašuma tiesībām starptautiskajā tirzniecībā. Paldies priekšsēdētājam, kurš iepriekšējā veiksmīgā vizītē, ko veica INTA komiteja Eiropas Savienības um, intelektuālā īpašuma uh, birojā, notika oktobrī. Un kāds tad ir mūsu darbs starptautiskās tirzniecības kontekstā? Visu pirms. Uh, Birojas um, pārvalda ļoti svarīgus uh, ēst tiesību uh, pīlārus, kas attiecas uz reģistrēto kopienas uh, dizainu. Un tā tad ir dizaina sistēma ES, kas mēs raugāmies, lai būtu mm, gluda šī dizaina norise aptuveni 70 pras, pieprasījumu, mm, lai būtu ES tirniecības marķējums, nāk no ES uzņēmiem, gan maziem un maziem lieliem un EUIPO 100% saņem finansējumu no savu lietotāju maksājumiem. Tāpēc mūsu aktivitātes, izņemot noteiktus gadījumus un darbus trešajās valstīs, neprasa nekādas izmaksas ES budžetam, un šis finansējuma modelis arī bija paredzēts tā, lai mēs varētu uzņemties papildu uzdevumus, to starp sadarbības aktivitātes ES un pētījumus, un arī uh, mēs varam dot savu ieguldījumu citu ES aģentūru darbībā, kas saistās ar intelektuālā īpašuma tēmām. Un e, visaptvarošais uzdevums ir, lai intelektuālā īpašuma sistēma es globāli un e, sabiedrībai darbotos glūdi. Un e, šai uh, biroja daļa ir visatbilstošākā attiecībā uz šo uzklausīšanu. Mūsu loma ir sadarboties ar uh, citām īpašumtiesību iestādēm un eh, starptautiskām divpusējām iestādēm, kā īstenošanas aģentūrai es finansētiem projektiem. Un mēs vēlamies, lai būtu lielāka apzināšanās par IP lomu ekonomikā un sabiedrībā un uh, lai būtu kopīga sapratne par šīm tiesībām arī ārpusējas robežām. Piemēram, pēdējo gadu laikā Office ir darbojies kā īstenošanas aģentūra es finansētiem projektiem Ķīnā, ASEAN reģionā, Krievijā un Indijā. Un Nesen birojs ir paredzē, parakstījis vairākus nolīgumus ar Eiropas komisiju, lai īstenotu trīs jaunu IPK projektus Ķīnā, Dienvidu Austrumāzijā un Latīņa Amerikā, kur kopējais finansējums ir 22 miljoni eiro. Un eh, rezultāti ir ļoti svarīgi IP lietotājiem ES. Birojas līdzfinansē šīs eh, darbības dažādos līmeņos ar vidējo ieguldījumu, kas sasniedz 15% kopi, no kopējā projekta līmeņa. Un visi projekti eh, paredz ieguvumus, kas vēl ir uh, Mm, pārsniedz mm, paredzētos mm, robežas un attiecībā uz tirzniecībai es palīdzu uzņēmumiem iegūt globālākas iespējas, veicina izaugsmi, darba vietu radīšanu, konkurētspēju un tā tālāk. Un šie projekti vērst uz to, lai atbalstītu es pārunas un īstenošanu brīvuma tirzniecības nolīgumiem reģionos, uh, uz kuriem šādi projekti tēmēti. Un uh, šīs saistības mm, intelektuālam īpašumu projektiem mm, dod plašāku perspektīvu, kā tas būtu bijis pirms dažiem gadiem. Un mm, tādējādi tas ir tikai dabiski, ka eh, mēs paplašinām savu lomu. Un šajā saistībā Eiropas observatorijas par eh, intelektuālā īpašuma tiesību pār pārkāpumiem ir ticis uzticēts uh, OF mūsu birojam kopš 2012. gada, un Mišels Barņē apmeklēja mūsu biroju 2012. gadā, un par observatoriju runājot, viņš bija atbildīgais komisārs iekšējā tirgus jomā, un viņš teica, ka mm, viltojumu ziņā komisijai sākumā ir jāsaprot, un tad jārīkojas, un mūsu uh, Misija ir šis saprašanas uzdevums, un otrkārt mēs arī reālus skaitļus uzliekam šajiem ieguldījumiem, kas um, industrijām, kas IPR ļoti aktīvi ņem vērā un saprot šo eh, sarežģīto IP lomu modernā sabiedrībā. Piemēram, š, eh, kad Eiropas eh, patentu biroja sadarbība parāda, ka IPR um, iesaistītās industrijas tieši vai netieši atbalsta 38% darbvietu, 42% ES IKP un 9% no ārējās tirzniecības. Un šīs tiesības, kā tirzniecības markas, um, dizaini vai patenti, bieži vien tiek izmantoti kopā un nodrošina to, ka cilvēki iegūst mm, uh, ieguvumus no investētā laika vai naudas. Un vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka modernā pasaulē uh, sektori, kur izmanto IP tiesības intensīvi, to darot var eh, maksāt augstākas algas un labākas kvalitātes darbus radīt. Un, eh, kad mēs raugāmies uz to, kas notiek tālāk un kāda ir ietekme šim intelektuālā īpašuma tiesībām, eh, un mm, tur mēs redzam, ka mm, ka tie MVU, kuriem bija šī iesaiste, bija gandrīz 32% augstāki ienākumi nekā tiem, kas uh, neievēroja un neintensīvi šīs eh, IP tiesības. Un eh, vēl ļoti svarīgi pētījumi parādīja arī to, ka viltojumi rada ļoti negatīvu mm, eh, ietekmi un uzņēmumi zaudē 90 miljārdus katru gadu un samazina arī nodarbinātības potenciālu par 800 tūkstošu darbu vietām. Un viltojuma ietekme starptautiskā tirzniecībā, par ko runājam šajā uzklausīšanā, ir milzīga. Un mēs Un te es vēlētos arī uz to koncentrēties savos komentāros. Mm, eh, Intelektuāla īpašuma tiesības ir pamat eh, bloki visām attīstītajām ekonomikām, jo mm, tiek aizsargātas investīcijas inovācijās un eh, tiesību mm, doma ir nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus, augstas kvalitātes un uh, pamatīgas tiesības arī nodrošinās eh, turpmākas cerības attīstības valstīs un ļaus veikt investīcijas. Līdz ar to pārkāpumus nevajadzētu redzēt kā problēmas tikai uzņēmumiem, bet tas eh, būtiski kropļo eh, traucē tirgumu un tāpēc tieši apdraud ekonomisku izaugsmi, darba vietu radīšanu un labāku dzīvi pilsoņiem. Un tāpēc bija LIPO OECD ziņojums, mm, kur bija jānovērtē intelektuāla īpašuma tiesību pārkāpumu ietekmi starptautiskā tirzniecībā. Un mm, šie skaitļi ir pat pārāk milzīgi, lai to varētu saprast. Un globāli 461 miljārdu dolāru katru gadu tirzniecībā sastāv no viltojuma pārdošanas. Un 2013. gadā mm, tas mm, ņemot vērā šos. Um, likmes būtu 338 miljārdi eiro un pat būtu augstāks pēc šīs dienas kursa. Un globālā tirdzniecībā šīs dototās preces kopā ar mm, atbilst kopīgam IKP vairākām valstīm kopā - Portugāla, Grieķija, Bulgārija un procentos šīs viltojumi sastāv 2,5% no pasaules tirzniecības un ES 5% Un uh, ko tad mēs redzam no šiem ziņojumiem, ko izveidoja observatorija, ka uh, pirātisms viltojumi pieaug, tas ir risks un tie bieži vien mm, um, veicina kriminālo tīklu finansēšanu, arī uh, tur ir narkotikas iesaistīts, naudas atmazgāšana, cilvēktirniecība. Un tagad mēs zinām, ka ir arī jāierīkojas un iesaistītās puses un uh, intelektuālo īpašumu tiesību lietotāji aicina rīkoties un problēmas, mm, kas attiecas uz eh, viltojumu, pirātismu atrisināšanu. Nu, nav viegli tās atrisināt, un neviena aģentūra vai organizācija viena pati nevar to mm, atrisināt viena pati. Un nu, ko tad mēs varam darīt? Visu pirms es iekšienēm. Lietotāji aicina pārskatīt eh, intelektuālo īpašumu tiesību īstenošanas direktīvu IPRED. Uh, tā, lai parūpētos, ka dalību valstu līmenī īstenošana ir koordinēta un efektīva. Tāpat viņi aicina jauna veida dizaina direktīvas mm, izveidi, nevis tikai pārstrādi, un dizaina atvasinājumi, kas saicās ar, mm, sākot no vilcieniem, kuģiem, satelītiem, tas sniedz pievienoto vērtību un rada izaugsmu darba vietas. Un šis entuziasms, kas attiec uz dizainu un Nu, tā nozīmība ir parādījusi mm, eh, to, kāda bija pozitīva arī reakcija iesaistītiem pusēm pirmajā Design Europe Awards mm, eh, brīdī. Un eh, tas parāda šo Eiropas Savienības kultūras bagātību, un tā ir jāaizsargā, un bez šiem likumdošanas modernizācijas plāniem dizaina jomā es. Uh, ir jāaizsargā arī cita veida preces un ir jāuzlabo mūsu likumdošana šajās jomās. Visbeidzot, kā es varētu izmantot pašreizējo sapratni un ieguldījumu no IPR eh, intensīvām industrijām, lai eh, varētu nodrošināt izaugsmi, nodarbinātību, tirzniecību un kopīgi risinātu problēmas, jo nu, viltošana ir globāla problēma, un tas ir jāatrisina pasaules zinātnības līmenī, jo īpaši trips nolīguma ietvaros un tirzniecības saistītos aspektos attiecībā uz intelektuālo īpašumu tiesībām. Un, um, š, ja netiek ievērotas tiesības, tad mm, darba vietas pazūd no leģitīmiem biznesiem un tas neparādās eh, nodokļu ienākumos un uh, Mm, protams, tas neiekļaujas izaugsmes skaitļos, un tas ir svarīgas mm, problēmas, kas ir eh, kopīgi jārisina, un kopā diskusijās par metodoloģiju kopā ar Meksiku, Turciju, ASEAN valstīm, Peru, Maroku un citām. Mēs esam par to domājuši un ekonomiskās uh, ieguldījuma pētījumi var tikai papildināt mūsu kopīgo izpratni par to, kas tad ir uz spēles un palīdzēs mums atrast eh, stratēģijas līmenī. E-, e UIPO un OECD ziņojums ir kā pamošanās trauksmes zvans par eh, zaudētiem ienākumiem valdībām, par neizmantotām izaugsmes iespējām, zaudētām darba vietām, uh, Um, uzņēmumos, kas ir godīgi, un um, arī jaunieši um, cieš, un šie tiesību ies, ies, ievērošana ir globāla problēma uzņēmumiem un individuāli, individuāliem cilvēkiem es un arī citās attīstītās ekonomikās. Mums ir jāvirzās uz priekšu pilsoņu un patērētāju interesēs. Paldies par šo visaptvarošo ainas sniegšanu. Un tagad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 Thank you very much for this opportunity. Perfect. Professor, thanks a lot for presenting us. Ļoti labi, profesor. Liels paldies, ka iepazīstinājāt ar savām domām par intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšanu reizēm. Komisija nedara to, ko vēlas parlaments. Nu, tā ir liela problēma parlamentam, bet mēs pie tā strādājam. Vai ir kādi komentāri vai jautājumi no kolēģi puses? Heidi Hautala is first. Yeah, yeah, thank you very much. Lūdzu. Jā, mani iedvesmoja prezentācija, kuru nu, nu pat dzirdējām no Buenos Airesas. Es vēlētos turpināt diskusiju par elastību. Un um, VTO trips nolīgumu un mums, eh, mums informēja par to, ko teica šī institūcija un kā mēs labāk varam koordinēt eh, šo eh, elastību VTO trips nolīguma kontekstā. Tas ir mans pirmais jautājums un otrais. Vai jūs redzat, kā intelektuālo īpašumu tiesību pretu protekcionisms no industriālām uh, valstīm varētu novecot, kad eh, brīvās tirzniecības nolīgumi tiek slēgti, tad vajadzētu būt brīvai plūsmai, to starp zināšanu plūsmai, un tad es vēršos pie jums. Vai jūsuprāt varētu runāt par tādu novecošanos? Paldies! Vēl kādi komentāri jautājumi? Nē. Tad, nu, atkal vārds panelistiem, lai atbildētu uz Heidijas jautājumiem. Varbūt vēl kādu papildu komentāru. Priekšstādātāji, ja neiebildīsit, es nē, iebildīšu, ja vēl kādi citi vēlēsies atbildēt uz maniem jautājumiem, kaut arī mm, es īpaši šo jautājumu adresēju Korejas kungam. Uh, Kā tad ir ar komisijas pārstāvjiem? Vai ir kādi komentāri no jūsu puses? Lūdzu. Jā, es esmu no DG Trade intelektuālo mm, īpašumu tiesību sādaļas, un mēs eh, noteikti atbalstām Dohas deklarāciju, par kur bija vienošanās, un atbalstam arī parlamentu ierosinājumus šajā saistībā. Es eh, domāju, ka prezentācija, kuru nu pat dzirdējām, bija tāda nedaudz neskaidra, jo e, jānoskaidro, kāda tad ir šī problēma e, šīm valstīm nosodīt pārkāpumus, jo e, komisija nes, neslēdz FTA ar šīm valstīm un mm, ir ļoti svarīgi to precizēt, jo varētu uh, um, maldinoši uztver to, ko nu pat dzirdējām. Un tad vēl tehniskie jautājumi tika teikts, ka mēs uh, prasām nodrošināt datu aizsardzību farmaceitiskiem izmēģinājumiem, medikamentu izmēģinājumiem. Tā ir daļa no uh, šiem trips un uh, šobrīd uh, tas tik tālu ir konkretizēts attiecībā uz tripu nolīgumiem un 20 gadu aizsardzība ir paredzēta patērniem un uh, Tiek runāts tikai par farmaceitiskiem līdzekļiem un ķīmiskām uh, vielām, kas paredzētu procedūrā, kas ir ļoti gara, jo ir nepieciešams aizsargāt patērētājs un publiku un, uh, un sofā mēs garantējam to, ka ir vismaz piecu gadu aizsardzība un šī īpaša aizsardzība tiek piemērota tikai uh, Mm, ar pagarinājumu līdz 15 gadiem. Tātad reāli šis aizsardzības periods nevar būt garāks par 20 gadiem. Lielas paldies! Un eh, tagad eh, vārds ekspertiem atbildēm. Kampinosa kungs komentāru nebūs. Un Korejas kungs. In uh, what I get through internet. But I've heard the, uh, the representative of the European Commission saying that uh,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 Jā. Nu, vairs komentāru nav. Heidija vēl vēlas izteikties. Varbūt mans jautājums nebija pietiekami skaidrs, bet Korejas kungs neatbildēja īsti uz manu jautājumu priekšsādātājs. Vai jūs, Korejas kungs, varētu atbildēt? Couldn't really get the question, huh? because uh, there was problem, problem with the system.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 Es domāju, nevajadzētu ļaut tehnoloģijām eh, sabojāt šo iespēju atkārtošu savus jautājumus. Jūs runājāt par Eiropas parlamenta pozīciju, Korejas kungs, un jūs teicāt, ka mēs lūdzam komisijai izmantot eh, VTO trips nolīguma elastības un koordinēt un precizēt, kur tas būtu nepieciešams šos principus. Un es gribētu jūsu ierosinājumus uzklausīt par to, kur būtu iespējas to darīt. Un vēl viens jautājums. Vai jūs mm, saskatāt eh, to, ka IP eh, protekcionisms, kas parādās divpusējos nolīgumos, ir novecojis tādā ziņā, ka visam vajadzētu būt eh, brīvā kustībā, bet zināšanām savukārt nē?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 Ir fascinējoša diskusija, kāda mums šeit ir. Es apsveicu kolēģi, kas uzdeva ļoti tiešus jautājumus. Problēma ir mm, šāda. Ja kāds ko izgudro, tad viņiem vajadzētu no tā iegūt uh, labumu bez tā, ka viņus uh, aplaupa. Un te ir iespējams konflikts, jo kāds izgudro zāles. Un, nu, lai varētu iegūt uh, ienākumus, un reizēm ir šīs uh, zāles, uh, kuras ir grūti izgudrot, kā penicilīnu, bet ja kāds ko izgudro un tas kļūst vispārīgs, izplatīts bez kādām maksām pasaulē, globāli tad beigās iespējams viņi neatgūs savas investīcijas, un tad cilvēki vairs negrib eh, atklāt jaunas zāles, un izskatās, ka tā varētu būt problēma, un varbūt eh, citu to varētu labāk definēt kā es, bet nu man tiešām ir tik daudz viedokļu par šo. Priekšsādātājs ir bijis ļoti iecietīgs pēdējā gada nu, laikā, un es pat nezinu, kāds varētu būt risinājums. Un, Nezinu, kas, kāda ir atbilde. Un būtu tiešām ieinteresēts noskaidrot, vai kādam būtu laiks mm, uz kādu brīdi mm, varbūt atbildēt vai pārdomāt šos jautājumus par šo tēmu. Priekšsēdētājs, vai ir kāda reakcija no panelistu puses par šo? This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 Thanks a lot. This concludes the first panel. Lielas paldies, ar to noslēdzam pirmo paneļa diskusiju eh, par tādu plašāku redzējumu un ir skaidrs vēstījums, ka komisijai vajadzētu rūpīgāk ieklausīties parlamentā. Nu, ceru, ka esat sapratuši šo vēstījumu. Tagad pievēršamies otrajam panelim. Mums ir eksperti. Marija Patuljo no um, tirdzniecības marku aizsardzības AIM Eiropas asociācijas un Pīters Strīsonovskis ir vecākais ekonomists no OCT. Un tagad pievēršamies ekonomikas un industriāliem redzējumam par tēmu. Pirmajai dodu vārdu Marijai Patulo. Thank you, Mr. President. Thank you to the members for having this very interesting. Paldies. Paldies par debatēm. Es strādāju tieši ar uh, preču zīmēm. Un jā, man ir prieks arī runāt par patentu. Bet, ja ir specifiski jautājumi, tad uh, DigiTrade labāk atbildēs nekā es. Jā, es strādāju Eiropas zīmola asociācijā. Šodien runāšu par uh, skatu no industrijas, lai jums sniegtu priekšstatu par to, kā tad, tad mēs pārstāvam 80% kompānijas, e, tātad uh, dažādas kompānijas. Un esam arī e, noslēguši, noseguši ģeogrāfiski arī šo, šos, um, šīs valsts, bet ja dažas nevikrāsot zilā krāstā, tas uh, nenozīmē, ka tur nav šī aktuāla jautājuma, vienkārši nav asociācija pārstāvēt. Koncentrēšos uz uh, Eh, pretviltošanas komiteja. Jā, es saprotu, ka nevar salasīt eh, to, kas ir uz attēla, bet nu, pēc tam jūs saņemsiet slaidus. Tātad mēs esam tiesību turētāju asociācija, ir dažādi sektora asociācijas, <coughs> globāls asociācijas. Mums ir kopīgs mērķis cīnīties pret uh, Uh, pirātismu un pret viltojumu sērgu Eiropā. Specifiski man aicināja izteikties par zīmola aizsardzību, kādēļ tas ir nepieciešams. Nerunājot tikai par juridiskiem aspektiem, preču zīme ir logo patērētājiem, kad uh, dodamies iepirkties, mēs atpī, atpazīstam preci, mēs varam uzticēties, jo uh, tā visā apakšā ir uh, zīmols. Un tad apakšā ir šis pamats, uz kā veido zīmols. Viss ir par patērētāju uzticību, reputāciju, protams, arī par ilgspējību un inovācijām. Tas no ilgspējīgas attīstības, konkurētspējas, izaugsmas un, protams, nodarbinātības. Vai ir nozīme viltošanai? Esmu jau 15 gadus atkārtojuši šo frāzi. Ja mēs to varam izveidot, tad viņi saražot, tad viņi to var arī mm, biltot. Manā birojā ir dažādi viltot, dažādas viltotas preces, krēmis, kuvekļi un tam līdzīgi. Uzskatām, ka bieži vien uh, Uh, ka tās ir augsts kvalitātes preces, tas nebūtu tā nav. Arī tiek viltots lētas preces, lai maldinātu patērētāju. Jūs varbūt domājat, ka jūs zinat, ka pērkat viltotā, viltotu preci, piemēram, tiešsaistē, ar, bet fot, ar fotogrāfiju jūs vispār nezināt, kādu preci saņemsiet. Manā nozarē, ja iegādājaties šampūnu vai ķermeņa krēmu, vai arī uh, Uh, kādu pre saules aizsardzību, aizsardzību pret saules krēmu, tad, un tas maksā tieši tikpat, cik uh, oriģināls Taču tas ir viltots, un uh, tas ir arī bīstami, jo galu beigās te ir arī iesaistīt veselības, veselības problēmas. Kolēģis arī minēja skaitļus, sektorālie pētījumi, kur tiek pētīts tieši, cik tas maksā darba vietu ziņā, zaudētu ienākumu ziņā. Mēs runājam par 800 tūkstošu zaudētu darba vietu jaunā. Um, periodā, un tad par Briseli runājot. 439, 753 darba vietas ir zaudētas, apmēram eh, div, tik, tik, cil, divreiz vairāk cilvēku, eh, kas strādā šajā pilsētā, zaudējuši darbi līdz ar to, jā, viltumam ir nozīme. Un arī šeit runājot par ienākumiem, 90 miljārdi eiro zaudēti eh, tirgi tirzniecībā. Arī nav nodokļu ienākumu. Šeit runāja par 16,6 miljārdiem taupības laikā. Es domāju, ka mēs nevaram to atļauties. Un tad, kur viss šī nauda pazūd konkurentam, ja, vai kāds no tās uh, uzcēls ražotni, bet, kā teica arī kolēģi, viss šī nauda aiziet organizētajā noziedzībā. Tie cilvēki, kas dara sliktas lietas Un šis ir ziņojums no franču kolēģiem pār terorismu un uh, viltojumiem. Tās nav nekāda sensācija, bet pierādījuma saikne. Iepazīstieties lūdzu ar šo uh, ziņojumu, kas ir redzams slaidā. Līdz ar to vai cīņai pret viltojumiem ir jēgas, domāju, ka ir. Un jaunākie skaidri, kas ir šeit. 5% no importa uh, ir viltojumi, un te ir runa tikai par importu, tad nē, nav runa par precēm, kas tiek sarežotas šeit, saliktas kopā un eksportētas, un runa arī tikai par precēm, ko mēs atrodam, un jūs varat apskatīt šajo zāli, runa ir par vienu no 20 produktiem. Un tad, nu, šīs ir preces, kas tiek importētas. Eh, un dažādi iepakots ļoti grūti izkontrolēt. Tātad, eh, Un eh, tad arī šīs preces netiek nosūtītas ar vēstulēs, aploksnēs, bet milzu kuģos. Un varbūt jūs redzat nedaudz uz attēlu, kāds izskatās. 2,5% no pasaules tirzniecības, 461 miljārds ASV dolāru. Nē, šeit mēs nerunājam par kripatām, šeit mēs runājam par milzu industriju. 50% no importa precēm, kas nonāk ES, e, tiek e, atvests ar lieliem kuģiem, un no kurienes, diemžēl, atkal neredzēsiet skaitļus, bet pašā augšā ir Rotterdama, un otrā vietā ir Antverpene. Uh, Un tajās ir brīnišķīgas ostas, taču uh, tie nav lielākie kapitāla patērētāji Eiropas Savienībā. Tā tad uh, preces tur nonāk, lai tik nosūtīts tālāk. Līdz ar to mums ir jāstrādā kopā. Tad kā mēs mēģinam to visu izdarīt? Pirmkārt, mēs runājam ar šo kungu, kas man sēž pa kreisi, pieredzē preču zīmi. Jūs nevarat iegādāties automašīnu un atstāt šajā automašīnā atslēgas atvērt durvis. Vispirms jums ir jāreģistrē šī automašīna nacionālā un starptautiskā līmenī. Nacionālā līmenī pirmais ieteikums nedarīt to tikai es dalību valstīs. Ir valstis, kuras ir zināmas pasaulē, kas veic labus viltojumus ir jāreģistrē preču zīme tieši šajās valstīs. Kādēļ? Tādēļ, ka e, pirmā aizsardzība ir robežas un muita, un viņi var apturēt uh, preces, ja esat e, pieregistrējuši savu preču zīmi. Lūdzu, pieregistrējiet savu preču zīmi. Minēju muitu. Nākamais solis, tad, kad jums ir uh, šīs uh, tiesības, tad ir uh, šis application for action. Tas ir dokuments, kas nosaka, nu šīs ir manas tiesības, tā izskatās mans produkts, uh, šis ir reģistra numurs, šeit ir man telefona numurs. Un tas ir jādara vienreiz gadā, bet dažkārt jāsniedz muitē papildus informāciju. Mēs to varam darīt dažādi, kā mēs, lai to muita var nokontrolēt uh, tikai 1,5% tirzniecības, un tātad viņi veids riska analīzi. Un to var veikt, ja ir papildus informācija, ir dažādi tehnoloģija, vai, piemēram, uh, lietas, kas tiek nosūtīts uz ostām, par tām tiek brīdināts un tam līdzīgi. Viena lieta, ko attīstām arī ar kolēģi pa kreisi, mēs veidojam īstenošanas uh, datu bāzi, tātad, lai tiesību sargājušām iestādēm dati būtu pieejami ātri, lai policija un muitnieki var to izmantot. No tiesību turētā perspektīvas mēs zinām, ka, ar ko mums ir darīšana, un mēs varam informēt policiju. Pēc tam uh, tiesības sargājušām iestādēm ir jāapmainās ar šo informāciju. Uh, Tālāk pēc muitas mēs strādājam uz vietas ar vietējiem policistiem, veicam izmeklēšanas reidus, bieži vien arī notiek dažādi vardarbība, tas viss atkarīgs no valstīm, bieži vien tiesības sargājušās iestādes sadarbojas, Olafs veic lielisku darbu, Eiropols, Interpols, WCO Eiropols ļoti labi aktīvi strādā, viņiem ir ļoti laba arī kampaņa ar ļoti pieejamu un skaidru informāciju, arī aicinu apskatīt viņu mājaslapu. Tālāk sabiedrības līmenī. Vispirms vēlos pateikties DigiTrade, jo IP di dialogi, diskusijas jārunā par šīm problēmām, kas ir mums un jums jāatrisina kopā. Jūs jau dzirdējāt vēlreiz no izpildu direktora par uh, IPQ un cita veida palīdzībām. Tālāk, um, nacionāla likumdošana, brīvie tirzniecības nolīgumi, tas ir pirmais solis, ļoti spēcīgs solis ne tikai mums, uh, bet arī cilvēkiem, ar kuriem tirgojamies, kuri ražo lietas, kuriem ir preču zīmes, kuri rada lietas, kuri vēlas um, tirgoties un nodrošināt juridisku satveru, bet ir jābūt šai īstenošanai. Īpaši atsevišķās pasaules vietās kur ir atvieglots, uh, atvieglot tirzniecību brīvās tirzniecības zonas, tātad uh, legāla tirzniecība, nevis nelegāla. Un te ir arī brīvās tirzniecības zonās tiesības sargājušajām iestādēm jāļauj strādāt. Tagad es pateikšos komisijai un Eiropas parlamentam, protams, bet kāds uh, ir viltošo preci nopircis to, tad, tad uh, un uh, Mm, tas arī pārvietots no ražošanas valsts uz galvenmērķu valsti, un tie var būt kuģnieki, tie var būt pasnieki, tas var būt tie tiešsaistē, un tā tālāk tā projām. Es gribētu to pateikt, ka katrs no viņiem iekasē naudu pār viltotas, viltotā spreces pārvietošanu, un te jāpateicas Eiros parlamentam, jālasa. Uh, 15. jūnijā jūs pieņemāt rezolūciju par tiešsaistes platformām. Un tad arī tik te ir minēts, ka visas iesaistītās puses, vērtību ķēdē, pakalpojumu sniedzēji cīnās aktīvāk pret viltojumiem, pieņemot aktīvus proporcionāls uh, pasākumus, un te nav runa par atbildību, nē, te runa ir par kompānijām, kas veic uh, savu uh, darbu un labticībā piemēro likumu kopā ar mums, jo šī ir kopīga mūsu atbildība gan politiķiem, gan uzņēmējiem, gan tiesības sargājušajām iestādnēm, un tas viss noved pie divām lietām. Tātad ekonomiskā izaugsme, bet ir vēl viena lieta, kas man ir tuvāk sirdī, patērētājs sirdī. Paldies! Thanks a lot. Uh... Paldies. Ļoti skaidrs vēstījums. Un uh, kāda ir ekonomiskā ietekme tam visam? Tas būtu jautājums uh, OECD. Liels paldies, priekšādētāji, Intekomitejas uh, deputāti, Eiropas parlamenta deputāti. Uh, Es esmu no OECD. Tā ir starptautiska publiska organizācija, kas atrodas Parīzē. Bet īstenībā OECD mēs esam tikai uh, tāds uh, statistiķu bars, tādi garlaicīgi ekonomisti, kas mēģina datus apkopot un um, uh, radīt pierādījumus, kas uh, palīdzētu politiķiem. Šodien es jums prezentēšu dažus slaidus par ietekmi un pierādījumiem, bet es gribētu jums atkārtināt, ka tie ir dati un statistika, un te ir vajadzīga arī metodika. Kā jau es minēju, OECD liek uzsveru uz ekonomisko politiku, tieši tāpēc man vajadzētu sākt ar apgalvojumu, kāpēc tieši viltotājiem un politiķiem vajadzētu uztraukties par to, ka tiek tirgotas viltotas preces. Nu, bet eh, pirms es nākušu klajā ar šo atbildi, es gribētu pateikt, ka mani eh, mazliet uh, samulsināja profesora Korejas prezentācija. Un šķiet, ka šī prezentācija vēlējās norādīt, ka patenti ir kaut kas ārkārtīgi būtisks un tos varētu uztvert par intelektuālā īpašuma tiesībām. Bet mums ir arī citas tiesības, piemēram, preču zīmes vai arī patenti, kas aizsargā uh, inovācijas. Uh, Tad, tad preču zīmes ir tieši informācija patērētājiem par pašu produktu. Lūk, šī ir preču zīme, un man ir visas tiesības ticēt, ka šo preci ražoja uzņēmums Halter. Un, ja kāds eh, mm, pārkāp šīs tiesības, tas arī pārkāpj patērētāja tiesības, jo patērētājiem taču ir tiesības ticēt, ka šis ir īstais ražotājs. Es gribētu vairāk runāt tātad par preču zīmēm. Kāpēc eh, politikas veidotājiem vajadzētu uztraukties par um, preču zīmju produktu viltojumiem? Mēs rādzām, ka preču zīmju apjoms pieaug. Direktors Kampinošs norādīja, ka mm, makroekonomikas pētījumi parāda, ka preču zīmes eh, dod savu ieguldījumu IKP pieaugumā. Man ir tāds ikdienas piemērs. Es dzīvoju ļoti skaistā pilsētā Parīzē. Un eh, braucot šurp ar tēlas vilcienu, es domāju, kādus produktus es katru dienu pērku, kuriem nav preču zīmju. Eh, vai mani patērētāja lēmumi nav ietekmēti ar šīm preču zīmēm? Vienīgais piemērs, ko es atradu, bija bagetes un krosāni. Pārējās preces ir ar preču zīmēm. Es dodos uz Karafur veikalu, pērku prezidents sviestu, un to es daru tāpēc, ka es uzticos šīm preču zīmēm. Es Gribētu uzsvērt, ka preču zīmju vērtība pieaug. Tas nozīmē, ka viltotājiem šeit paveras plašas iespējas. Ja cilvēki ir gatavi spēlēt, maksāt vairāk par preču zīmēm, ja kādu iemeslu dēļ, snobisms, luksus vai vēl kaut kas, tad viltotājiem šeit paveras plašas iespējas nopelnīt. Kāpēc mums vajadzētu uztraukties? Tāpēc, ka tirzniecības apmēri pieaug, un te nav runa tikai par tirzniecību no A uz B. Šeit ir runa par tirzniecību starp C, D, B un A. Tātad pašlaik vārdi made in jau ir novecojuši. Globālās vērtību ķēdes nozīmē to, ka, lai um, uzražotu šo BlackBerry telefonu, kādam bija ideja, kādam vajadzēja uh, uh, sarežot stīklu, komponentus, un visi šie komponenti var nākt no vairākām valstīm. Tas nozīmē, ka viltotājiem parādās ļoti plašas iespējas piesārņot šīs ražošanas un piegādes ķēdes. Pēdējais iemesls, kāpēc mums vajadzētu uztraukties, tā ir pieaugošā e-komercija. Tātad tas nozīmē, ja ir uh, pieprasījums, tad ir arī uzreiz piedāvājums. Tieši tāpēc cīnīties par to ir ļoti sarežģīti. Dati mums parāda, ka tā ir problēma. Vai tā ir problēma? Nu, skaidrs, ka tā ir problēma, savādāk jau šeit nesēdētu. Bet tagad eh, par OECD, kā jau es minēju, mēs esam statistiķi. Mūsu mērķis ir nodrošināt pierādījumus politikai, un tiem ir jābūt eh, faktiem, kas ir robusti un neitrāli. Tātad eh, visam, ko es šeit prezentēšu, ir pamats tāda ļoti smaga statistika. Mēs nenākam klajā ar aplēsēm. Robusti, tas nozīmē, ka šie pētījumi ir ļoti skaidri un cauradzami. Katra pētījuma beigās jūs atradīsiet milzīgu pielikumu ar daudzām formulēm, grafikiem. Tā ir cauradzamība. Neitrāli. Mēs esam valsts iestāde, un es vēlētos a, atkārtot, ka neviens cents vai grasis vai santīms nenāk no privāta industrijas un netiek sponsorēts no privāta industrijas. Tā rezultātā mēs ar savu analīzi politiķiem sniedzam uh, ļoti skaidrus attēlus par to, kā notiek tirsniecība ar viltotiem produktiem. Uzdodam tādus jautājumus, kāda ir apmēri, kādas ir tendences, tirgojoties ar viltotām precēm. Tagad pāris minūtes pavadīšu, lai izskaidrotu jums šos attēlus. Apmēri. Kā jau direktors Kampinošs norādīja, 461 miljards ASV dolāru eh, tiek eh, iztērēts eh, tirgojoties ar viltotām precēm. Tas ir 2013. gads. Eh, tas ir divreiz vairāk nekā Apple uzņēmumu ieņēmumi gadā. Vai Eiropas Savienība ir mērķis? Jā, protams, tāpēc, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji ir relatīvi bagāti un maksā vairāk par preču zīmēm. 5% no importa uz Eiropas Savienību ir viltotas preces. Novatoriskie sektori ir visvairāk apdraudēti. 6,5% no augsto tehnoloģiju precēm ir viltojumi. Tagad, protams, varam pievērsties arī zālēm, medikamentiem. Ko mēs šeit redzam? 16,2 miljārdi no pasaules um, tirgotajām zālēm ir viltotas, tātad neīstas. Tātad te netiek uh, Eh, pārkāpti patenti, bet tiek maldināti pacienti. Galu galā šiem pacientiem, kas dzēr šos medikamentus, ir visas tiesības ticēt, ka viņi dzēr īstus medikamentus, taču viņus krāpj. Tad par apmēriem, kādi tad eh, produkti tiek viltoti. Uh, Jebkuri produkti, kas ir aizsargāti ar preču, preču zīmēm, ir mērķis. Ja cilvēki vēlas maksāt par preču zīmi, tad noteikti būs kāds viltotājs, kas mēģinās šo preču zīmi viltot. Tad te ir runa par uh, luksus precēm, pulksteņi, smāržas, uh, ādas izstrādājumi, bet arī uh, mašinērija, ķīmiskās vielas, rezerves daļas, Ja jūs eh, dodaties uz remontdarbnīcu, jūs, protams, cerēsiet, ka rezerves daļas, ko ieliek jūs automašīnā, ir īstas, bet kas to var garantēt? Tāpat arī pārastie patēriņa produkti, rotaļlietas, eh, farmācija, kosmētika, um, bērnu mm, piens. Man ir mm, mazs bērns, un es esmu gatavs eh, maksāt daudz par kosmētikas produktiem, ko es viņam pērku, un tas nozīmē, ka es uzticos uh, šajā preču zīmē. Noteikti būs kāds viltotājs, kas vēlēsies to izmantot. Tāpat arī ir viltus um, zemens, banāni, kanēls un uh, kokosriekstēļa. Varbūt jums tas liksies smieklīgi, bet ir cilvēki, kas ir gatavi maksāt uh, par banānu, uz kurai ir noteikta uzlīme. Un visticamāk, ka šī uzlīme ir diezgan lēta. Tātad tā ir recepte perfektam uzņēmējdarbības modelim, kas ir samērā drošs, jo diez vai kāds policists uztvers nopietni viltota banāna problēmu. No kurienes tad šīs viltotās preces pie mums ierodas? Un šeit, diemžēl, mūsu ziņojumi, tā skaitā ziņojums, kur pavisam drīz publiskosim, parāda, ka viltošana ir organizēta noziedzība. Un e, te ir e, izmantoti dažādi loģistiski risinājumi un e-komercijas attīstība. Uh, Mēs redzam, ka Ķīna ir galvenais eh, viltoto produktu avots. Vienlaicīgi tirsniecības ceļi ir ļoti komplicēti. Galvenokārt eh, tiek izmantoti tīri dokumenti, lai ierobežotu aizturēšanu, tiek izmantoti arī tādi globāli centri, kur netiek eh, veikts darbs pret viltošanu. Tās ir tādas valstis kā Hongkonga, uh, apvienotie Arābu Emirāti un Singapūra. Infrastruktūra ir ļoti laba, bet eh, netiek eh, darīts eh, gandrīz nekas, lai vērstos pret šādām problēmām. Tāpat arī mēs redzam um, tendences, kas attiecas uz konkrētiem reģioniem. Gribētu šeit vairāk parunāt par to, kas ir interesantāk no Eiropas aspekta. Tādas valstis kā Albānija, Ēģipte, Maroka un Ukraina ir um, sadals punkti, jeb tranzīta punkti tām precēm, kuru uh, galamērķis ir Eiropa. Kādi tad ir šie mērķi, kuri uzņēmumi cieši no viltošanas? Šeit mēs redzam, ka uzņēmumi no OECD valstīm, kas ieturē lielāko daļu no Eiropas valstīm, ir vislielākie mērķi. Tātad Itālija, Francija, uh, apvienotā karasta Luksemburga, tās ir pirmās šajā sarakstā. Šīs valstis ļoti cieši no viltošanas. Uh, Un tas noved pie mm, zināma rezultāta. Pašlaik OECD mēs strādājam pie tā, lai mūsu partneru valstīs mēs varētu kvantificēt šo ietekmi. Ļoti daudz, ko mēs šeit varam ielikt skaitļos, un, protams, mēs varam aprēķināt eh, zaudēto peļņu, eh, tā, nodokļu ieņēmumus un darba vietas, kas mm, izzūd. Bet eh, tā ir tikai aizberga paša maliņa. Tāpat ir runa par korupciju, par veselības un drošības aspektiem. Iedomāsimies, piemēram, viltotas baterijas vai viltoti medikamenti, tāpat arī vīdes ietekme, viltoti pesticīdi. Un, protams, arī pēc tam mēs varam novērot tā, ka to, ka cilvēkiem uh, sāk pazust interese radīt kaut ko jaunu, novatorisku. Tie tad bija šie momenti uzņēmumi, un jūs, protams, varat jautāt, eh, ko mēs eh, varētu darīt, kā mēs varētu risināt šo problēmu. Atbilde ir sarešķīta. Kā jau es minēju, viltotāji darbojas globālā līmenī. Tā ir um, tāda labi organizēta globāla uzņēmējdarbība, un, lai pret to vērstos, ir vajadzīga laba sadarbība, un šai sadarbībai ir jābūt starp valstīm, privātajām pusēm, uh, valdībām, Un tas ir jādara starptautiskā līmenī, ir jāiesaista gan mērķi, gan avota valstis, un, protams, ir jāņem vērā, ka dažas no šīm valstīm cieši no dažādām problēmām, tā skaitā no korupcijas. Bet, eh, kā jau tika norādīts, mums vispirms ir jāsaprot un pēc tam jārīkojās. OECD eh, galvenais pienākums ir sniegt jums šo vajadzīgo informāciju, cerot, kā jūs to izmantosiet savu lēmumu pieņemšanā. Ceru, ka jūs pārāk nenogarlēkoju. Um. Paldies! Tātad vai ir jautājumi un komentāri no kolēģiem? Heidi? Lielas paldies! Es domāju, tas bija ārkārtīgi interesanti, un mums visiem, kā patērētājiem, ir savas vilšanās attiecībā uz viltotiem produktiem. Es nemaz neminēšu piemērus. Uh, Bet tiešām mēs esam dzirdējuši to, kas būtu vēl jāpaveic. Mans jautājums ir šāds, vai ir kādi pierādījumi, ka šāda veida plašā viltošana ir saistīta ar offshore ekonomiku, uz ko ES ļoti rūpīgi skatās, un Eiropas parlaments vēlas risināt un izskaus šāda veida offshore ekonomika attiecībā uz nelikumīgām naudas plūsmām. Tāpat mēs redzējām, ka vairāki viltoto produktu mēzgli atrodas apkārtēs, dienvidos, austrumos. Kā mēs to varētu iekļaut ES kaimiņa attiecību politikā? Varbūt sadarbības līgumi starp uh, Eurojust un Ukrainu varētu palīdzēt, jo lai cīnītos pret viltoto produktu ekonomiku un ražošanu, ir jāiet pāri robežām. Kāds būtu konkrētais operatīvais mehānisms, kādu mēs varētu izmantot īpaši kaimiņu valstīs? Las paldies, Inma! Decía, empiezo, que muchas gracias. Jā, paldies. Um, uh, Priekšsēdētāji vēlējos uh, tiešām pateikties arī panelistiem. Ļoti skaidri bija jūsu prezentācija. Es gribētu uzdot jautājumu abiem. Kāds no jums varētu atbildēt? Šīs parlaments apstiprināja maija plenārsēdē iniciatīvas ziņojumu. Uh, ar mērķi pieņemt pasākumus, lai harmonizētu muitā inspekciju, kontroles pasākumus, sankcijas, lai varētu cīnīties pret viltojumiem. Mums ir muitas savienība, taču tā vēl nav pilnībā izveidota, nav noslēgta tās izveide. Ir dažādi mehānismi, inspekcija, kontrola, sankcijas tad uh, var pagaidām arī uh, ienākt vil, šīs viltotās preces, un ar šo iniciatīvu ziņojumu mēs prasām arī izstrādāt mehānismus, lai varētu harmonizēt uh, visus šos procesus. Jūsuprāt, <coughs> vai ir ne nepieciešama šāda harmonizācija, vai jūsuprāt tas būtu liederīgs instruments, lai varētu mazināt nelegālo tirdzniecību? Un ejot vēl tālāk par tirdzniecību lieta, kas mums vēl nav izdevusies, jo nav pietiekama vairākuma. Jūsuprāt, vai būtu nepieciešams izveidot centralizētu aģentūru, kas nodarbotos ar šo mehānismu kontroli, ar uh, muitas uh, kontrolas. Uh, proti harmonizācija vai ka visi šie procesi ir harmonizēti, sankcijas ir harmonizētas, arī tad, tad uh, viss šis, viss šī inspekcija ir harmonizēta. Bet, nu, ka šī aģentūra tiešām tad arī garantētu harmonizāciju. Paldies! Lielas paldies! komentārs no manas puses par ētirdzniecību. E ir Waterhouse pētījums, kur ir teikts, ka 55% no patērētājiem izmanto internetu, lai veiktu pirkumus tiešsaistēm. Es domāju, ka tas turpmāk eh, tikai palielināsies un pēdējo divu gadu laikā tiešsaistes tirdzniecības apjoms ir dubultojies kāda veida sekas tas atstās uz tēmu, kur šobrīd skatām. Varbūt nebūs liela konteineri, kas ienāks Antverpenes ostā, Hannoverē vai Valencijā. Būs vienkārši paciņa, ko piegādā DHL vai kāds cits. Un cik nu es to sapratu, Tas tikai sarežģīs situāciju vai pat padarīs to ļaunāku. Kā mēs varētu regulēt e-tirzniecību pašreizējā VTO perspektīvām? Attiecībā uz turpmāko rīcību. Un pirms uzklausām jūsu atbildes, vēršos pie komisijas Pedro Valesku Martins varētu komentēt. Thank you very much, Mr. Č. Lielas paldies priekšsādātāji par doto iespēju izteikties. Tirzniecības ģenerāla direktorāts un mūsu aktivitātes tirzniecības nolīgumos un daudz uh, pusējā darbā nodrošināt intelektuālā īpašuma aizsardzību tiek veikts uzņēmumu labā, kurus pārstāv MIS Patulu. Mūsu mākslinieki, kas komponē mūziku, audiovizuālos materiālus, fotografiju lietojumu, fotografijas lietotnes individuāļi un kompānijas, kas konstruē mašīnas, vilcienus, un tam līdzīgi cilvēkus, kas nodarbojas ar geogrāfiski aizsargātiem produktiem, tie, kas mm, ražo zāles, mm, kas ļauj ārstēt slimības, kas, protams, ir dārgas izstrādes procesā, bet mēs eh, neeksploatējam mm, baga, nabadzīgas valstis. Mēs nodrošinam vienlīdzīgu spēles nosa, no, noteikums un intelektuālo īpašumu ir, var aizsargāt, ja ir pamatnoteikumi un tie tiek ievērot, un mēs to darām pilnībā ievērojot parlamenta dotās norādes un pilnībā ņemot vērā to, cik attīstītas ir valstis, ar kurām mēs vadam pārunas. Un šajā ziņā varbūt būtu interesanti ņemt vērā to, ka 95% no svarīgām zālēm, ko mm, noteica Pasaules tirzniecības organizācija, netiek aizsargāts ar patentu, un 5%, um, kurām ir patents, neaizmirstīsim, ka nevienai mazāk attīstītai valstī nav obligāti izsaistoši uh, intelektuālā īpašuma tiesību noteikumi, un šīs zāles nesasniedz šīs valstis. Uh, Un eh, tām, no tā būtu jāsacina, ka varbūt jautājums nav par intelektuālo īpašumu, un tas nav tas, kas mm, kavē nabadzīgākus cilvēkus piekļūt precēm. Mēs te pat runājam par, mēs nerunājam par pēdējās paudzes vēža mm, ārsniecības eh, līdzekļiem, bet pat par kaut ko tīri vienkāršu. Eiropas Savienība ir sekojusi parlamenta vadlīnijai Nu, un eh, mēs esam eh, izstrādājuši savu darba projektu, un ko tad mēs darām? Tirzniecības pārunās mēs kopā ar Patulu kundzi, arī kas to atzina, mēs cenšamies eh, stimulēt tādu likumu pieņemšanu Eiropas parlamentā, jo tie ir augstas kvalitātes likumi, un to izplatību, jo te bija jautājums arī par muitu. Eiropā ir muitas regulējums, kas ir uh, vismodernākais un visefektīvākais pasaulē, un mūsu muitu iestādes e, desmitiem miljoniem produktu katru uh, gadu var uh, konfiscēt, un uh, mēs to paturot prātā, sākam sarunas, bet to darot, mēs paturam prātā arī dažas lietas. Pagājušā nedēļā mēs bijām Ukrainā, mēs asistējam uh, um, valstī sadarbības, sadraudzības projektā, lai Ukrainas valdība varētu izstrādāt likumu kopumu, kas pilnībā atbilstu DCFTA. Un šis kopums mm, tika sniegts Ukrainas valdībai. Diemžēl divus gadus vēlāk likumā šīs normas nav iestrādāts, bet viss ir izdarīts pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Un vēl kāds vārds par eh, tirzniecību tiešsaistēm. Tā ir aktuāla tēma. Mm, tā ir liela iespēja un instruments, bet līdzīgi kā eh, tas ir ar visām iespējām, tas var arī ļaunprātīgi izmantot, un tā tas arī notiks. No mūsu ģenerāla direktorāta skatpunkta mēs eh, šobrīd mm, attiecībā uz pieejamiem līdzekļiem un noteikumiem cenšamies izveidot tirgus uzraudzības sarakstu, uh, Eh, ko, kurā mēs balstītos uz industrijas sniegto informāciju un arī informāciju un observatoriju, lai mēs varētu apzināt eh, tos tirgus, kas masīvā apjomā eh, pārdod viltotus produktus. Un mēs ļoti ceram, ka varēsim sākt šo projektu un tādējādi tiks uzlabota informētība. Līdzīgi kā Pasaules tirniecības organizācija, mēs atbalstam uh, Eh, diskusiju progresu attiecībā uz e-tirzniecību, un tad mēs varam eh, stimulēt šādu veidu instrumentus, mm, nu, visas iespējas, un arī novērst to, ka notiek ļaunprātīga izmantošana. Paldies, tagad vārds ekspertei Patulū kundzei. Lielas paldies, es centīšos atbildēt uz jautājumiem. Ja ne, tad eh, tas būs saistāms tikai ar to, ka es nevaru salasīt savu rokrakstu, runājot par offshore ekonomiku, viltošanu. Uh, Mm, viltošana finansē eh, kriminālu eh, darbību. Tas ir saistīts arī kibernoziedzību. Un mm, tad eh, jautājums ir par to, kāda ir šī naudas ķēde, bet nu, tur mums ir jāstrādā. Tad tika minētas problēmas, kas saistās ar viltojumu tranzītu Eiropas Savienībā no kaimiņu valstīm. Mēs cieši sadarbojamies ar tiesību sargājošām iestādēm un valdībām šajās valstīs un vēl. Un tas arī sasaistās nedaudz ar nākamo jautājumu. Muitas nav valdes locekļi, viņi visu dienu pavada darot ļoti daudz un uh, bieži vien viņi nesaņem nepieciešamo cieņu. Šajās valstīs viņi arī pelna, teiksim, netik daudz, nu jābūt arī realistiskiem par to, ko no viņiem prasām. Un es vēlētos, lai visur muitām būtu vairāk līdzekļu. Un nākamais solis tam pretī būtu augsta līmeņa ekspertus intelektuālā īpaš, no intelektuālā īpašuma jautājumos muitās. Un cik, nu, es to zinu, tad mm, viņi ir tiešām kā mm, tādi mm, ļoti labi trenēti darbinieki. Kā var zināt, ka gluži kā ar suņiem, kā viņi var zināt, ka tur ir kaut kas noslēpts? Un arī šajos gadījumos ir ļoti konkrētas prasmes, un šie cilvēki strādā ar dažādiem jautājumiem, un Mēs vēlētos, lai eksperti būtu muitās. Kad runājam par centralizāciju muitu iestādēm, mums ir Eiropols, kas nav tikai policijas iestāde, tur iekļaujas arī muitas, bet, kad runājam par sankcijām, kā Pēdero teica, tīri procedurāli ir muitas regula, kur ir runa par procedūrām, bet sankcijas eh, varbūt vairāk saistās ar civilu tiesībām, citās valstīs ar kriminālu tiesībām. Varbūt tur arī mēs varam paraudzīties ciešāk. Mēs ceram, ka uz šo direktīvu mēs rūpīgāk paskatīsimies. Un es zinu, ka ir direktīva, un es zinu, kā 2004. gadā parlaments par to cīnījās. Liels paldies par to, bet vajag labāk piemērot sankcijas, ir jāpiemēro likums. Uh, ar to, kas mums ir. Tāpat ir jākoncentrē resursi, un tas saistās ar ētirdzniecību, e ka jā, miljoniem paciņu uh, ienāk, un bieži vien tas notiek ar jūras konteineru palīdzību, un tad tās tiek piegādātas, un viltošana ir globālā tirzniecības biznesa. Viņi ļoti labi zina, ko viņi dara. Viņi to dara neievērojot likumu. Vai kļūs ļaunāk noteikti, vai cilvēki vairāk no tā cietīs, jā. Vai būs eh, vairāk šādu mm, zāļu vilto tirgu, es domāju, ka jā. Mm, nu, problēma ir liela. Strādāt eh, bez partneriem Nav viegli atrast risinājumu. Piotr, es vēl piebildīšu dažas lietas, kas saistītas ar datiem un statistiku, jo tas ir tas, kur mēs strādājam. Runājam par offshore ekonomiku un saistītajām ekonomikām apkārt. Mūsu informācija un analīze rāda to, ka patiesībā ir daudz brīvās tirzniecības zonas, kas eh, tiek slikti, iz, ļaunprātīgi izmantotas kā sadalas uh, mēzgli, kur tālāk preces tiek nodāgādāts ES, runājot par konteineriem, kas ienāk Eiropā. Nu, mēs redzam, ka šie, ekono, ka šie konteineri nāk uz šīm mm, zonām un tad tālāk sadalīti mazākās paciņas, mazākas paciņas iet uz Eiropas Savienību un brīnišķīgs biznes viltotājiem. Viņi var nosūtīt lielus konteinerus un ietaupīt mm, līdz ar to un ar mm, pār pakošanu, viņi izvairās no riska, ka tiks aizturēti pie robežām kopā ar IPO. Mēs strādājam pie turpmāka projekta, kas padziļināti izskatīs eh, šos mezglu, mm, eh, gad, šo tirzniecības mezglu gadījumus, kur ir šie trūkumi pārvaldība, vai tur ir ekonomiski vai sociāli iemesli. šajās brīvās tirsniecības zonās Hongkongā, kā Singapūrā un citur, kur ir uh, labi attīstītas ekonomikas, kur ir uh, varētu būt pārvaldības trūkumi. Runājot par mm, uh, Eiropas Savienību un uh, Muitas Savienību, es varu tikai teikt to, ka mēs esam redzējuši pārvaldības robus, kurus jūs varētu uh, risināt, lai uzlabotu situāciju. Viens no tiem ir e, informācijas dalīšanās. To viegli varētu atrisināt šajā situācijā, bet tāpat ir jāskatās arī uz sankciju un sodu harmonizāciju. Viltotāji ir ļoti viltīgi. Viņi ļoti labi zina, kur ir vājie punkti, kā uh, e, patiem trāpīt. Un pēdējais par e-tirzniecību. Tas ir brīnišķīgs. Uh, Mm, birnišķi iespēja, man patīk Amazona, man uh, sievai patīk Zalando, bet uh, mm, dēlam AliExpress. Un um, mēs varam iegūt no šiem pakalpojumiem, bet viena valdība nevar visu atrisināt. Mums ir jāpiesēdina pie viena galda. Uh, valdības platformu pārstāvjus un arī pārvadātājus, lai viņi sadarbotos, strādātu kopā ar mums pie šīs tēmas un to arī eh, darba grupā cīņā pret ne, viltoto tirsniecību bija aicinājums strādāt pie labas pārvaldības vadlīnijām, lai pievērstos šim jautājumam. Yes. Paldies, vēl dažas dienas atpakaļ lasīju rakstu kur izteicās Alibaba priekšsēdis, būtu labi, ja būtu tikai viena tiešsaistes platforma visā internetā. Nu jā. Labi. Paldies par uh, ekspertu devumu. Paldies par jautājumiem, kolēģi. Esmu pārliecināts, ka šīs jautājums vēl būs aktuāls ilgu laiku. Paldies, un tad uz drīzu redzēšanos. Uh, This of course concludes our agenda as well. And then... Noslēgsim arī darba kārtību. Nākamā sanāksme 10. jūlijā. Vislabāk! Oh. Oh. With a lot of hope.